veikts nacionālā līmenī selektīvi, eh, nu, īpaši ņemot vērā to, cik labi viņām veicies līdz šim ar uzņēmumu veidošanu un vadīšanu. Paldies. Paldies, saka priekšādātā. Līdz ar to diskusijas par šo jautājumu ir noslēgušās un balsošana notiks rīt 11.30. Pēdējais šīs dienas darba kārtības jautājums ir Edītas Bauers ziņojums par pirmpensijas, pirmpensijas vecumu sieviešu stāvokli un tāpēc uzreiz došu vārdu eh, referentei uz četrām minūtēm. Lūdzu. Kasuņ. Paldies priekšsādātāji. Vai esat novērojuši, vai esat pamanījuši, ka televīzija ekrānos parasti nav korespondentes uh, eh, 50 gadu vecumā? Vai jūs esat pamanījuši tāpat, ka ir daudz ša, bieži vien redzam daudz vairāk dažādās atklāt, e, svarīgās pozīcijās vīriešus, nevis sievietes virs 50. Tas ir saistīts ar konkrēto darba tirgu, un jāsaka, darba tirgu tikai 37% ir sieviešu, kas vecumā virs 50. Šādi statistikas dati nav viegli pieejami. Vienīgie statistikas dati ir pieejami par ASV un Austrāliju, bet Eiropai tādu konkrēti nav. Parlaments un valdības turpina pieņemt eh, arvien lielāku skaitu tiesību aktu par, par cilvēkiem pe, pensijas vecumā, bet analīze liecina, ka jāsaka, sievietes dodas no darba tirgus prom daudz agrāk, pirms pensijas vecumā. 2020. gada stratēģija paredz 75% nodarbinātības likme gan sievietēm, gan vīriešiem. Un tāpēc būtu tikai pamatot uzdot jautājumu, ko tad darīt, ko varam darīt lietas labā, lai izvairītos no tā, ka sievietes pāragri atstāja darba tirgu. Un jāsaka, šādā gadījumā jāskatās uz iemesliem, kāpēc viņas to dara. Pastāv vairāki aktuāli iemesli šāda veida darba pārtraukšanai no sieviešu puses. Pirmām kārtām diskriminācija, ar ko viņas sastopas darbā. Un jāsaka, te runājam par ļoti dažādām eh, sarežģītas struktūras diskriminācijām. Tas nav tikai diskriminācija viena iemesla pēc. Viena lieta ir eh, vecums, Un tieši tāpēc sievietes pēc 50 gadiem neredzam televīzijas ekrām, ekrānos. Jāsaka, korespondents darbs nav vienīgā karjeras iespēja, kur šāda situācija ir aktuāla. Ir arī cita veida sociāla rakstura iemesli, kāpēc sievietes atstāja darbu un pāragri dodas pensijā. Reizēm tām, piemēram, jāuzdra, jā, jārūpējas par kādu ģimenes locekli. Reizēm viņas ir pārāk slimas, lai turpinātu darbu un nespēja attiecīgi ārstēties. Piemēram, osteoporāze ļoti raksturīga slimība šajā vecumā. Daudzas sievietes, piemēram, strādājušas visu savu mūžu ļoti sarežģītos, kaitīgos darba apstākļos un tieši tāpēc nespēja turpināt darbu pēc 50 gadiem. Aktīvās novecošanās gads ir nākamgad, 2012. gads. Es domāju, ka tas piedāvā lielisku iespēju nākt klajā ar jaunām iniciatīvām šajā ziņā, jo pašreizējā situācija tieši attiecībā uz sievietēm un viņu novecošanu pilnīgi noteikti ļoti nopietni var ietekmēt sabiedrību kopumā, jo galvā tas ir tieši tas vecums, kur algu starpība ir vislielākā starp vīriešiem un sievietēm. Un nereti tās sievietes, kas ir vēl darbā, pēc 50 pārsvarā ir diezgan nedrošās darba vietās, pārsvarā tas ir uz puslodzi, un tas saistīts ar faktu, ka viņas dzīvo krietni nabadzīgāk nekā, piemēram, vīrieši šai vecumā. Ziņojums vērsts uz dažādu veidu pasākumiem, kas varētu uzlabot situāciju. Ne tikai diskriminācijas jomā, kas, protams, ir arī ārkārtīgi nopietna problēma, bet arī citās ziņās. Pārsvarā aptaujāto sieviešu teica, ka diskriminācija ir ārkārtīgi nopietna problēma, bet, kā jau teicu, ziņojums pievēršas arī dažādiem secinājumiem. Jo reizēm taču tā profilaks ir daudz lētāka nekā slimības ārstēšana, vai ne tā? Un vēl viena lieta saistīta ar pensiju reformu, respektīvi Baltijā grāmatā vajadzētu paturēt prātā, cik ļoti specifiski ir sieviešu situācija šai saistībā. Sievietes nedrīkst atstāt bez iztiks līdzekļiem un kaut kāda veida nodrošinājumu laika periodā, kad viņām, piemēram, jārūpējas par kādu savas ģimenes locekli. ir tādi riski, kas sāsinās tieši ar vecumu un nu, ko veicina demografiskās tendences. Nevarēsim sasniegt eh, nodarbinātības vai nabadzības apkrošanas mērķus 2020. gadā šo jautājumu nerisinot ar konkrētiem pasākumiem. Grazie, la parola. Paldies, saka priekšādātāji. Tālāk klāsas Kundzei vārds lūdzu. Edith Bauer, er beschreibt. Edith Bauer raksturo, kāda ir situācija. Demogrāfiskās attīstības tendences nozīmē, ka pasliktinās vecāko sieviešu situāciju. Nākotnes izredzes ir tādas, ka sieviete, protams, ir eh, ļoti nabadzīgā situācijā un bez izredzēm, un, protams, tad sieviete un vienmēr ir tas, kā viņi arī pelnījuši dzīvi mazāk, un arī vēlāk viņiem ir mazāks izredzes uz pārticību pensijām. Un mēs redzam, ka sievietes četreiz vairāk bieži vien strādā tikai daļai laiku nodarbinātībā, ja puslodzes. Un tāpēc mēs redzam, ka viņu zemākie darba ieņēmumi nozīmē arī zemāku pensiju, un līdz ar to ir risks, ka viņas ir nabadzīgas pensijām. Tāpat arī veselības aspekti. Uh, veci ļauds un arī pensionāri rada lielu kultūras arī kopu, un viņu bieži eh, netiek novērtēt viņu pienesums, un netiek novērtēts. Sabiedriski izaicinājumi šodien ir tādi, ka mēs tomēr spētu novērtēt arī cilvēku spējas, arī attiecīgi cienīt to, un arī nodrošināt viņas iespējas iestāties un arvien patlikt darba tirgū. Un arī pēc tam, ka viņi ir jau iegūši pensionāru status, tomēr viņi aktīvi ar vienu sabiedrības locekli. Paldies! Paldies, saka priekšsādātāji. Tālāk Mikulāšiķi kungam vārds lūdzu. Eh, grācie, signora prezidentā. Mm, Hospodárska konkurencieschopnosť a prosperita Európy čoraz viac závisí. Paldies, priekšsādātāji. Eiropā mēs redzam, šī konkurētspēja ir atkarīga no tā, kāds ir mūsu darbspēks. Un darbs dzīves cikla paildzināšana ir viens no uzdevumiem, bet tas nozīmē, ka ir arī jānodrošina, lai arī darba apstākļi tomēr būtu cilvēku cieņai atbilstīgi. Dalībvalstīm un valdībām un reģioniem kopumā ir jānodrošina, ka jāatbalsta sievietes kā uzņēmējas un vienkā, vienlaiks arī jāatbalsta viņu aktīva um, pozīcija vecumdienās. Vienlaiks radot arī jaunas darba vietas. Es vēlos pievērst jūsu uzmanību visām kopējām, kas saņem ļoti aprūpētājiem, kas saņem ļoti mazu atalgojumu. Bet viņas rūpēs par pašiem neaizsargātājiem un vājākajiem mūsu sabiedrībā. Un līdz ar to mums ir jānodroši, jāatzīst viņu nopelns cilvēku cienīgas dzīves nodrošināšana arī apko aprūpēm personām. Paldies, saka priekšādā, tālāk Dančīlas kundzei vārds într o lume a globalizării solidaritatea între generații și mai ales. Paldies, priekšsādātāji! Globalizētā pasaulē so, jābūt arī solidaritātei starp paudzēm. Jāspēj izmantot vecāku gadagājumu sieviešu potenciāls. Šo sieviešu pieredze un sniegtais piemērs ir lielisks potenciāls. Tā ir kā tāda pieredzes bagātība, kas var nākt, kas var nākt par labu sabiedrībai. Tas var palīdzēt uzlabot, eh, un, un, tas ir nepiec, un, un tāpēc nepieciešams uzlabot līdztiesības politikas, jānovērš jau kāda veida diskriminācija un uh, negatīva attieksme pret sievietēm, kas tuvojas pensijas vecumam. Es domāju, ka mums vajadzētu mudināt uz atgriešanos darba vietā pēc dzemdībām, tāpat arī Eh, jādomā par iespēju mainīt kvalifikāciju, lai nenotiek šīm sievietēm, eh, lai nebūtu viņām pārtraukums karjerā un nespēja turpināt darba gaitas. Paldies, saka priekšādātāji. Tālāk figurē Eido kundzei vārds lūdzu. Brigāda, senjora prezident. Paldies, priekšādātāji. Diskriminācija pat pret vecāka gadagājuma sievietēm ir viena no lielākajām sociālajām problēmām, ar ko sastopamies, un tas ir galvenais iemesls, kas tālāk rada atstumtību un nabadzību. Nereti šīs sievietes krīt par upuri ļoti slikti apmaksātām um, darba vietām, respektīvi darba ņēmējiem, kas tikai tādas piedāvā un tā tālāk, un tas nozīmē, ka šim Sievietēm beig beigās burtiski jācīnās par izdzīvošanu. Viņas sociāli ļoti delikātā situācijā. Pašais krīzes laikos e, sievietes, kas tuvojas pensijas vecumam, e, ir īpaši sarežģītā situācijā. Mums jāpārliecinās, ka viņas neizjūt diskrimināciju tikai tāpēc, ka, ka ir vecākas vai ka ir dzemdējušas vairākus bērnus. Nedrīkst būt algu diskriminācija šajā ziņā. Un jāpārliecinās, ka viņa aiziešana pensijā var notikt cilvēku cieņas eh, cienīgos apstākļos. Nedrīkst turklāt pieļaut nekādu veidu vardarbību šai ziņā, ja nodrošina attiecīgi valsts pakalpojumi, kas ņem, piemēram, veselības aprūpas jomā, kas ņemtu vērā specifisko šādu sieviešu situāciju. Tas pats attiecas arī uz uh, Eh, mājokļu jautājumu. Paldies, saka priekšsādātāji. Tālāk Flašikov Benovs kundze. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Mm, kolegyne, kolegovia, predkladaná správa. Paldies, priekšsādātāji, godātie kolēģi. Eh, šis sagatavotais ziņojums eh, risina jautājumu par sieviešu pirmspensijas, pirmspensijas vecumā problēmām Un tas tiešām ir satraucoši, kā 21. no Eiropas Savienības dalībvalstīm Mēs redzam, ka šajā vecumā ir samazināts tātad eh, par 20% sieviešu nodarbības līmenis attiecībā pret vīriešiem. Un šādā neizdevīgā situācija ir izskatroma daudziem sociālajiem faktoriem. Sieviešu diskriminācija ir jāizskauž, tas ir viens no prioritējiem uzņēmumiem dalībvalstīs. valstīs un ir jāatzīst un jānovērtē sieviešu ieguldījums darba tirgū. Tāpēc es sagaidu, ka Eiropas komisija izstrādās skaidrs noteikumus dalībvalstīm un panāks, ka dalībvalsts ievēro visus jau saistošos noteikumus, lai palīdzētu sievietēm arī ilgāk notur, eh, būt aktīvam darba tirgū. Līdz... Paldies, saka priekšsēdētāja. Tālāk Nevedālovs kundzei vārds. Pekne. Jednou z oblastí, kde sa vyskytuje diskriminácia voči ženám, je určite trh práce Paldies! Lūk, viena konkrēta joma, kur sievietes tiek diskriminētas, ir darbtirgus. Sievietēm nav um, šādu mm, pašsaprotamu tiesību uz darbu senāk Eiropā, un mēs redzam, ka tieši jaunās un vecāka gadagājuma sievietes tiek diskriminētas. Viņas tiek nereti piespiests uh, apmienāties un vai vienkārši strādāt uz kaut kādu pagaidu nolīgumu pamata, un tas mm, ir nepareizi Tieši arī vecākas sievietes dod ļoti nozīmīgu ieguldījumu sabiedrībai, un viņas tāpat jau darbojas ļoti daudz brīvprātīgi un darbojas arī ar mazpēriem. Šīs sievietes ir strādājušas visu dzīvi, un tagad, ja viņas pie labas veselības, un arī viņām vajadzētu arī ļaut iespējas un nodrošināt šīs tiesības īstenot, arī strādāt. Un tāpēc nākošais, kad mēs runāsim un atzīmēsim tieši aktīvo vecumu dienu gadu, tad mēs arī runāsim par konkrētiem piemēriem, kas ļauj arī nodrošināt šādas tiesības. Paldies! Paldies, saka priekšādātāji. Tālāk Mecāras kungam vārds lūdzu. Elnézést, én nem jelentkeztem a felszólásra, de most... Atvainojos, es nemaz nevēlējos uzstāties, bet, ja ļoti vēlties, man pilnīgi noteikti atradīsies, kas nebūtu sakāms. Labi, paldies. Nu tad Papadopulu kundzei vārds. Mikro. Mikrofonu lūdzu ieslēdziet. Repeat. Κυρία Πρόεδρε, είναι γεγονός πως τα ηλικιωμένα άτομα... Paldies! Jā, sievietes, kas ir vecumā no 55 līdz 65 gadiem, krīt par upuru diskriminācijai ļoti plašā ziņā. Šīs sievietes ir nogurušas no darba dzīves, viņas cieši no diskriminācijas vecuma dēļ, bet ir arī cita veida diskriminācija, kas tiek pret viņām vērsta tā saistīta, piemēram, dažādu veidu aizspriedumiem un citiem faktoriem. 2012. gads ir gads, kas tiks veltīts aktīvam novecošanas procesam. Un tā būs iespēja cīnīties pret dažādu veidu sociālo atstu, atstumtību, pret dažādām rasismu izpausmēm. Uh, un tā tālāk. Mēs dzīvojam Eiropā, kas vien, vien vairāk noveco un nevaram atļauties šeit, šeit sev šo luksusu, ļaut šīm sievietēm vienkārši tāpat aiziet no darba tirgus. Mums jācīnās arī pret aizspriedumiem, kas tiek vērsti pret vecāku gadagājumu cilvēkiem, un jānodrošina viņam, protams, atbilstīgi piekļuvi veselības aprūpas pakalpojumiem un tam līdzīgi. Sarjota Jāni, prego. Paldies, tālāk došu vārdu komisaram Tajānī kungam. Paldies, priekšādātē. Gribu teikt paldies deputātiem un it īpaši Bauers kundzei par šī ziņojuma sagatavošanu. Ekonomiskā negati, ne, neatkarība ir tikpat svarīga sievietēm kā vīriešiem, un tieši tāpēc e, eh, 2015. gadam ir noteikti atsevišķi līdztiesības mērķi. E, Šis mērķis par 75% nodarbinātības, protams, ir svarīgs, tāpēc dalību valstīm ir jāizstrādā plāni, kā palielināt sieviešu nodarbinātību un kā novērst līdzsver trūkums starp sievietēm un vīriešiem tieši šajā vecuma posmā. Komisija apzinās, ka sievietes, kas tuvojas pensijas vecumam, atrodas ļoti īpašā situācijā. Nereti gadās, ka viņam nāks palīdzēt saviem bērniem vai kādam citam. Uh, vai viņām jā, jārūpējas par, vecā, par pavisam veciem vecākiem. Līdz ar to viņam jāspēj savienot darba dzīvi ar šo privātās dzīves nepieciešamiem, kā rezultātā darba aktīvo sieviešu skaits samazinās. Eiropas komisija domā, ka šeit šo mērķu sasniegšanā liela loma spēlējam, protams, arī visām ģimenēm. Un arī zinām instrumentu, ko varam izmantot. Piemēram, ticis veikts pētījums attiecībā uz vairākiem atvaļinājumu veidiem, ko sievietes var ņemt, lai aprūpētu tuvākos. Pamatojoties uz šiem pētījumiem, komisija ir tomēr eh, atteikusies no konkrētiem pasākumiem pagaidām. Un tā ir taisnība, ka sievietes šai vecumā ir vairāk pakļautas nabadzības riskam nekā vīrieši. Nabadzība, protams, var nākt kā eh, kā sekas eh, neadekvātam sociālam nodrošinājumu iemaksām pirms tam un iepriekšējām problēmām darba vietās. Bet, lai aizsargātu sievietes, tāpēc ir vajadzīgi daudz vairāk pasākumu. Viens no veidiem, kā to var darīt, ir samazināt pensijas vecumu, pensionēšanās vecumu sievietēm. Piemēram, tāpat vajadzētu strādāt pie tā, lai pensiju iemaksas varētu tikt veiktas arī uh, dekrēta laikā un bērnu kopšanas atvaļinājuma laikos. Attiecīgi jāizveido tāda veida noteikumi, kas uh, palīdzētu aizstāvēt tieši sievieti, tie, tie sieviešu tiesības šai jautājumā. Jāmudina dalību valstis sagatavot attiecīgi tiesību akti, uh, un tas viss saistīts ar demografiskiem ziņojumiem par novecošanos. Ir ļoti daudz arī pensionātu sieviešu, kas krīt par upuru nabadzībai. Turpmāko mēnešu laikā grasamies strādāt ciešā sadarbībā ar interesētajām pusēm pie attiecīgiem tiesiem, tiesību aktiem un pilnīgi noteikti ceram uz jūsu aktīvu līdzdarbību, tā lai varam nākt klajā ar pasākumiem, kas vislabākajā veidā spētu šo problēmu risināt. Eiropas Savienība sastopas ar ļoti būtisku sabiedrības novecošanos un tas, protams, ir saistīts ar virkni iemesliem, piemēram, dzimstības samazināšos un tā tālāk. Nākamais eh, novecošanās gads eh, piedāvās iespēju īstenot ļoti plašas, pamatīgas debatas par eh, šo jautājumu, par novecošanās ietekmi uz ekonomiku un sociālo situāciju. Un domāju, ka tad šim jautājumam pievērsīsimies vēl vairāk. Paldies! Grazie, komisārio. Paldies komisāram, saka priekšsādātā debats līdz ar to ir noslēgušās, un balsošana notiks rīt 11.30. Tālāk sēde turpināsies rīt 13. septembrī, pulkstens